pieņemšu darba kārtību, tā ir izplatīta, nesmu saņēmis nevienu lūgumu mainīt šo galīgo darba kārtību, līdz ar to plenārsēdes darba kārtība tiek uzskatīta par apstiprinātu. Un tagad plenāra sēdes darba kārtībā paredzēts izskatīt jautājumu par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā vidusjūras reģionā. Tūlīt padodu vārdu referentei Sofijai Sakorāfas kundzei. Cienījamie deputāti, sirsnīgs lūgums, lūdzu dodieties prom, ja jūs vēlaties to darīt, un mūsu referente Sofija Sakarofa, jūs varat sākt uh, uzstāties, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Ar ārkārtīgi lielu prieku un pagodinājumu iesaku plenārsēdēju apstiprināt šo Eiropas Savienības partnerību. Sešus mēnešus intensīvi